E Labrīt visiem! Es gribētu atklāt šīs dienas sanāksmi. Un pirmais punkts darba kārtībā ir mutiskais jautājums komisijai par jautājumu dažu aviolīniju piemērotais noteikums attiecībā uz vienu rokas bagāžas vienību. Vispirms došu vārdu Simpson kungam uz piecām minūtēm, lai viņš varētu teikt ievadvārdus. Labrīt, priekšsēdētāji! Vai tad ir vērts sākt sanāksmi, jo komisārs taču vēl nav ieradies? I mean, the, the, give, the giveaway chairman is in the oral question to the commission. Jo mēs taču uzdosim uh, jautājumu komisijai. Komisārs nāk, saka priekšsēdētāji. Transporta un turismu komitejas vārdā es e, iepazīstināšu ar šo mutisko jautājumu, kas skar dažu aviolīniju piemēroto noteikumu attiecībā uz vienu rokas bagāžas vienību. Mana komiteja uzskata, ka ir jārīkojas, lai vērstos pret nekonsekvenci un caurskatāmības trūkumu, kas ļoti bieži skar avio pasažierus. Priekšsēdētāji jau vairākus gadus pieņemta prakse ir tāda, ka avio pasažieri lidmašīnās drīkst ienest tos pirkums, kurus viņi ir iegādājušies lidostā. Un maksas ieviešana attiecībā uz šiem pirkumiem, kā arī maksa ieviešana par bagāžu, kas pārsniedz noteikto svaru, ir izraisījusi bāžas. Dažās lidostās, dažās aviolīnijās tiek pieprasīta nauda par to, ka ir nopirkt viskiju pudeli, citur savukārt nē. Un šeit parādās nekonsekvence, šeit parādās caurskatāmības trūkums. Un uh, nekonsekvence ir tajā faktā, ka ko, kā komisijas to reaģējusi. Dažas Eiropas Savienības aviolīnijas neievēro IKO vadlīnijas, kas attiecas uz ienākumiem no lidostas mazumtirdzniecības veikaliem. Es domāju, ka būtu jāpielāgo šie te noteikumi, un es domāju, ka būtu jāņem vērā arī komerciālais elements gan attiecībā uz aviolīnijām, gan lidostām. Es bažījos par to, ka pēdējo gadu laikā dažas aviolīnijas vēlas piemērot maksitin visam, citas savukārt nē. Un tieši šajā maksāšanas ziņā es gribētu, lai komisija reaģētu un sniegtu sabiedrībai caurskatāmu atbildi un lai uh, vērstos pret šīm te papildus izmaksām, kas, e, diemžēl, šobrīd ir vērojams aviolīniju darbībā. Es esmu samulsis un man ir tāda sajūta, ka mani apkrāpj. Paldies! Grazie, la parola al komisāri. Paldies! Komisāram de Guhta kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāji, godētie deputāti, labrīt! Kā transporta komitejas priekšsēdētājs savā jautājumā norāda, komisija apzinās, ka apstākļi, kas attiecas uz uh, rokas bagāžu, atšķiras uh, dažādās aviolīnijās un ir dažāds stingrības līmenis. Un dažkārt uh, var gadīties, ka pat viens aviolīnijas ietvaros prāks atšķiras. Tas atspoguļo pakalpojumu daudzveidību, kas šobrīd ir pieejama pasažieriem ļoti konkurētspējīgā tirgū. Aviolīniju izvēles vai rīcības brīvība noteik, šo noteikumu jomā ir viens no priekšnacījumiem brīvā tirgus pastāvēšanā. Cenas tā labā gan ir cēlušās, gan kritušās, un tas viss ir nācis par labu gan pasažieriem, gan uh, uzņēmumiem. Aviolīnijas pašas izlem savus noteikumus, bet tas ir jādara caurskatāmā veidā saskaņā ar, avio, ar Eiropas Savienības eh, pakalpojumu regulējumu. 2008. gada regula, 2002. gada regula par aviolīniju atbildību attiecībā uz uh, gadījumiem, kad ir bijis kāds uh, incidents, ir jāievēro. Pasažieri var izvēlēties, kuru aviolīniju izmanto. Tad, kad ir runa par pasažieru tiesībām, tad jāsaka, ka pasažieriem ir tiesības uzzināt, kādi ir uh, bagāžas pārvadāšanas noteikumi. Šiem notikum, noteikumiem ir jābūt caurskatāmiem un saskaņā ar līkumdošanu. Komisija uzskata, ka sniedzot labāku informāciju pasažieriem, nekonsekvences jautājumu. Uh, un uh, rokas bagāžas pārvadāšanas uh, nosacījumus var atrisināt. Protams, ir labāk jāīsteno arī pas, pašai spēkā esošā likumdošana. Nacionālo iestāžu uh, loma arī varētu būt ļoti nozīmīga pārskatot avio pasažieru tiesību likumdošanu, kas uh, notiks 2013. gada pirmajā pusē. Komisija uzskata, ka jautājums par vienu rokas bagāžas vienību tik tiešām skar eh, gan eh, komersanti intereses, gan pasažieri intereses. Komisija uzskata, ka ja šā, šī rokas bagāža neapdraud nevienu drošību, tad uh, tad nevajadzētu būt šādiem noteikumiem. Paldies, un tagad uh, uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā Tautas partijas grupas vārdā Baha kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mūs sasniedz aizvien vairāk sūdzību no Eiropas Savienības iedzīvotāju puses, kas uh, sūdzas par uh, to, ka aviolīnijas aizvien patvaļīgāk pieņem dažādas noteikums attiecībā uz rokas bagāžas vienībām. Un šobrīd trūkst arī uh, skaidras eh, definīcijas attiecībā uz rokas bagāžu, un te ir eh, zinām patvaļa tādēļ, ka aviolīnijas izmanto tiesisko vakumu, lai pasažieriem, eh, no, lai no pasažieriem izvilktu naudu. Un tas noved pie tā, ka pasažieriem ir jāatstāj uh, iegād, lidostā iegādātie pirkumi vai datorsomas. Arī savā ziņojumā par pasažieriem es norādīju uz to, ka kāds ir prasības komisijai, proti spērt pasākumus, lai ierosinātu, kā tad rīkoties attiecībā uz te, šīm rokas bagāžām, lai pasargātu pasažierus no pārmērīgām praksēm. Uh, Es gribētu arī vērst jūsu uzmanību attiecībā uz eh, mūzikas instrumentu līdzņemšanu, ko ņem līdzi profesionāli mūziķi. Arī šeit ir jāraugās, lai nebūtu nekāda ierobežojuma. Runājot par tām divām eh, regulām no 2004. gada, kuras jūs pieminējāt, es domāju, ka ja tā tiktu piemērota, tad nebūtu nekādas problēmas. Uh, Komisijai ir jārīkojas proaktīvi, izstrādājot likumdošanu. Paldies! Grācie, es... Paldies! Tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Elka Drauga kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, komisāra kungs, mūsu politiskā grupa uh, arī. Uh, ļoti daudz uzmanības eh, pievērsa šim ziņojumam. 2012. gadā mēs jau pieņēmām trīs ziņojumus, lai vērstos pret eh, eh, šīm avio sabiedrībām, kas ļoti lielā mērā mēģina ietekmēt pasažieru tiesības, uzliekot striktas normas attiecībā uz rokas bagāžu Protams, normas ir ļoti atšķirīgas. Ir tādas avio kompānijas, kas ļoti daudz piedāvā pasažieriem, un citas atkal mēģina viņus ierobežot, bet ir jābūt kaut kādam minimālajiem standartiem, lai varētu piedāvāt caurskatāmību pasažieriem un arī mazumtirdzniecības veikaliem. Bieži vien trūkst informācijas, un tādēļ pasažieriem pie drošības kontrolas, pirms drošības kontrolas ir eh, jādod preces, kuras viņi nu pat ir iegādājušies. Es domāju, ka komisijai ir jādara daudz eh, lietas kvalitātes labā un jāiejaucas, ja tas ir nepieciešams. Ir jānosaka konkrēti principi, runājot arī par to, cik liela drīkst būt rokas bagāža, kāda apjoma tā drīkst būt. Un ja kādi produkti ir nopirkti lidostas veikalā, tad, protams, arī tie ir jāatļauj ņemt līdzi lidmašīnas, jāatļautos ņemt līdzi lidmašīnas salonā. Un ir arī, piemēram, uh, lietas, ko nedrīkst aizliegt uh, ņemt līdzi, piemēram, tādas kā jaka vai kāds siltāks apģērbu gabals. Un ir kopienas normas, tad tās ir jāievēro arī visiem vienādā veidā. Un ir iespējams ieviest arī atkāpes. Pasažieriem ir tiesības eh, iegūt skaidru informāciju, viņiem ir jābūt drošībai, ka viņu pirkumi netiks atņemti pirms iekāpšanas lidmašīnā. Ir jābūt vienādām normām, un tās ir jāievēro pilnīgi visiem. Ja es, eh, piemēram, esmu paņēmis līdzi tikai mazu somiņu, tad es varu nopirkt arī smaržu pudelīti eh, lidosts veikalā, bet bieži vien Eh, ir eh, arī daudzas avio kompānijas, kas dažādus produktus, eh, beznodokļu produktus vēlas padarot lidmašīnā, un tad, protams, viņam ir izdevīgi atņemt šos produktus, kas ir nopirkt lidostā. Paldies. Grazie per il gruppo Alde, l'onorevole. Paldies, Aldes, grupas vārdā Elvard Kungs uz divām minūtēm. Ehm, <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ļoti būtiski ir šos jautājumus <clears throat> risināt. Airline to airline and often from airport to airport. Often what is allowed for the... Ļoti bieži tas, kas ir atļauts eh, turpceļā, ir aizliegts atpakaļceļā, un šis skaidrības trūkums Eiropas Savienībā rada sajukumu. Ļoti bieži tas arī rada izmaksas pasažieriem, apgrūtina ceļojumu, un beig beigās eh, sarūk arī tirdzniecības apjoms eh, lidostās. Pasažieri patvaļīgu ierobežojumu dēļ cieši, un bieži vien šie ierobežojumi ir smieklīgi. Mēs pat dzirdam, es nezinu, vai tā ir taisnība vai nē, par to, ka, ied, ka darbi, avio kompānija darbinieki pat saņem kaut kāds bonus maksājums par to, ka viņi ir atņēmuši pasažieriem bagāžu. Ir skaidrs, ka lido, lidmašīnās eh, bagāžas novietošanas vietu apjoms ir ierobežots, bet tajā pašā laikā avio kompānijām būtu jāsniedz eh, informācija par to, kāda tad ir šī ierobežojuma, un tas palīdzētu pasažieriem labāk sagatavoties krāmējot ceļu somas. Mums tāpat ir eh, jādomā par komercpraksi jāaizsargā pasažieri un jāpadomā arī par pirkumiem lidostās. Ir ļoti būtiski, ka pasažieri, ka noteiktās normas, kas ir ieviestas, tiek īstenots, un, lai, un pasažieriem ir pilnībā jāzina, kādas ir viņu tiesības, nedrīkstam viņus pakļaut pārmērīgiem ierobežojumiem. Paldies! Grazie Paldies, un tagad zaļo vārdā Eva Lichtenberga ar pusotru minūtu lūdzu. Sirsnīgs paldies, komisāra kungs. Pilnīgi atšķirīgā praksa, ko īsteno aviolīnijas attiecībā uz rokas bagāžu, ir uh, konkurences skropļojums visaugstākajā mērā, tīpaši ja avio kompānijām atļauj brīvu vaļu, kā jūs savā atbildē teicāt. Tas attiecas vairāk uz vietējām avio līnijām. Pasažieriem šī situācija ir ārkārtīgi nepatīkama. Kāpšana lidmašīnā kļūst eh, ļoti apgrūtinoši, sākot ar šķidrumu kontroli un beidzot ar rokas bagāžas kontroli. Aviolīnijas nedrīkst darīt to, ko tās vēlas. Pastāv pasažieru tiesības un visbeidzot vajadzētu šīs tiesības arī ievērot. Mēs nevaram visu, visu laiku likt pasažieriem iesniegt dažādas sūdzības, pat vērsties tiesā, lai kaut kas mainītos. <clears throat> Īpaši problēma ir mūzikas instrumenti datorsomas un uh, sieviešu rokas somas kontrolē, bieži vien uh, arī šie elementi sagādājas vien lielākas problēmas. Situācija ir vairāk, komisijas atbildi ir uh, vairāk nekā neapmierinoša. Pasažieris taču bieži vien vairs nemaz nevar izvēlēties, kādu avio kompāniju ņemt, jo tirgus sadalījums avio līniju vidū vidi, attiec uz reģionāliem maršrutiem tikai uh, pasažierim tikai attiecībā uz, uz ceļojumiem starp dažādām galvaspilsētām ir izvēles iespējas. Un to mēs nerīkstam pieļaut. Avio satiksmē izvēles iespējas pasažieriem praktiski ir zudušas, ja mēs vēlamies eh, doties kaut kur ārpus lielajām galvaspilsētām. Komisāra kungs, uh, Ja ir runa par konkurētspēju, tad parasti jūs esat tāds ļoti pieksīgs, bet uh, es domāju, ka vajadzētu arī par šo jomu padomāt, jo šeit gal galā netiek domāts par pasažieriem. Paldies! Grazie per l'ECR, l'onorevole. Paldies, tagad Vlasaka kungs uz vienu minūtu. Vážená pane předsedkyně, dámy a pánové. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Mm ja jūs dodaties atvaļinājumā, tas var kļūt par ļoti dārgu un sarežģītu prieku, it sevišķi, ja jūs izvēlaties ceļot ar lidmašīnu. Un, uh, Ir, eh, protams, pastāv arī kāvēšanās, eh, bagāža citreiz tiek eh, pazaudēta, bet ir arī dažādas normas, kas nosaka bagāžas lielumu un saturu. Dažreiz avio sabiedrības atļauj pasažierim ņemt līdzi somu lidmašīnā par velti, un citreiz lidostas nodokļi un normas atšķiras. Cilvēkiem ir jāmaksā par to, ja viņi vēlas ņemt līdzi rokas bagāžu. Tādēļ Eiropas Savienībai beidzot ir jānosaka regulējums regulējums un jāpasrūpējas par eh, normu harmonizāciju. Jāsaprot, ka gaisa satiksmē nekas vairs nav par velti. Protams, klientiem ir jāpiedāvā izvēles brīvība, lai viņi izvēlas ceļot ar to avio kompāniju, kas viņiem ir vairāk paprātam. Eh, ja, piemēram, ir jāmaksā eh, par bagāžu augstāku summu, tad varbūt avio kompānija ir Eh, labāka līmeņa ir vairāk un kvalitatīvāka pakalpojuma. Piemēram, lēto cenu aviolīnijas piedāvā lētāks biļets, bet pasažierim ir iespēja arī baudīt mazāk pakalpojumu. Mēs saprotam, ka jauns regulējums nozīmē papildus izmaksas uzņēmumiem. Un beigās tas uh, eh, atspūgļosies tajā cenā, ko pasažieris maksās par biļeti. Mums, protams, par to ir jāvēršas. Paldies! Goja grupas vārdā uzstāsties eh, Pauls Mērfijs uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, jāsaka, ka tās ir komerciāls attiecības, ko e, piekopja e, avio kompānija un pasažieris. Un, protams, iepriekšējais runātājs pareizi teica, ka bieži vien pasažieriem nav izvēles starp daudzām aviolīnijām. Avio kompānijas izmanto šo vienas somas normu ne jau rūpējoties par pasažieru drošību, komfortu, bet vienkārši, lai palaugstinātu cenas un uh, piespiestu pasažierus maksāt par uh, reģistrētajām somām. Protams, ir nepieciešama vienota sistēma. Mēs zinām, ka tas ir tikai viens mežu mežonīgo rietumu uh, mehānisms, lai piespiestu pasažierus maksāt uh, augstāku summu. Uh, Ryanair ir uh, hrestomātisks piemērs šajā jomā. Jums ir jāmaksā par visu, jūs netiekat pietiekami informēti, jums jāmaksā arī par to, ja jūs maksājat par biļeti ar kredītkarti. Uh, Ryanair ir tāds kā kapitālistu alkatības iemiesojums. Un jāsaka, ka Ryanair. Uh, personāla politika ir diktatora, uh, eh, diktatora totalitārisms un cilvēkiem ir grūti vērsties arotbiedrībā. Es vēlējos pavaicāt, ko tad īrijas valdība darīs. Īrijas prezidentūra ir nu pat uzsākusies un ir jāprūpējas par šī jautājuma risinājumu. Paldies! Paldies! Tagad eh, došu vārdu citiem runātājiem. Dantēna kungs uz pusotru minūtu. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Priekšsēdētāji, komisāri, kungs, kolēģi, šo te rokas bagāžu nevajadzētu klasificēt kā jebkādu citu komerciālo politiku. Mums pasažieriem ir jādod iespēja izdarīt arī iepirkumus, cits starpā arī lidostā. Komisija komisijas pozīcija līdz šim brīdim vēl nav skaidra, tad šīs te pasākums ir ļoti drastisks. Tas ietekmē bagāžu pārvadājumu, tas arī ierobežo brīvību. Eh, tad pasažieris ir spiests steigties, izdarīt savu izvēlu pēdējā mirklī, un eh, tā rezultātā tas ietekmē gan lielās lidostas, gan arī mazās reģionālās lidostas. Uh, un mazajām it īpaši ir grūti. Te ir papildus izmaksas, kas kavē iegūt finansiālo labumu, un no otras puses nav skaidri izteikts eh, bagāžas politikas eh, tas atkal stimulē izmaksu pieaugumu, finansiālo atkarību, un lidostas ir spiestas pieņemt visas lidu sabiedrību diktētās prasības, kas nāk pa ļaunu pasažierim un tas īpaši slikti ietekmē reģionālās mazās lidostas dažas no tām. Tātad mums ir jāskatās, lai atsevišķi spēlētāji nenokļūst dominējošā stāvoklī, lai arī šie dažādie noteikumi neiejaucas līdzsabiedrību konkurences eh, noteikumos, ir nepieciešams piemērot vienotu eh, noteikumu eh, un noteikts bagāžas vienības nevajadzētu skaitīt kā atsevišķas vienības, lai visiem būtu vienādi noteikumi. Paldies, Ajāla Senders kundzes, uh, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uzsvērt, uh, ka mēs, mums ir jāsaprota, kāda ir uh, pasažieru vienlīdzība un nepareizi interpretēta brīvība. Ir necaurskatāmas cenas un dažādas piemaksas, un ir arī uh, redzēta patvaļa. Personāls bieži vien rīkojas neatbilstīgi, uz viņiem tiek izdarīts spiediens un sievietes, vecāki cilvēki bieži vien cieši no nevienlīdzīgas attieksmes Eh, jums ir jānesa līdzi pase, eh, biļetes, tas taču ir kaut kur jāieliek eh, kādā mazā somiņā. Cilvēki bieži vien vienkārši tiek šantažēti lidostā. Komisāra kungs, nu kaut kas ir jādara, un tikai ar vairāk informācijas vien nebūs gana, ir jāievieš attiecīgi mehānismi, ir jābūt harmonizētām normām. Mēs uh, ar zinām arī kādu spāņu likumu, uh, avio pasažieri tiek aizsargāti, bet uh, avio uzņēmumi bieži vien uh, noteikums ignorē. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērotas tādas normas, kas garantē pasažieru vienlīdzību. Paldies! Paldies! Tagad Krāmer kungs uz vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze komisāra kungs, jā, uh, Klients ir karalis, nevis slaucama govs, ko var slaukt līdzsabiedrības. Tas ir jāpadara skaidrs, nevis uh, visu laiku jāaizstāv līdzsabiedrības. Ja mēs runājam par sociālo plānošanas uh, ekonomiku, jāsaka, ka līdzsabiedrības katru gadu iekasē 30 miljārdus no pasažieriem, tādēļ, ka nemaksā PVN un daudzus citus nodokļus. Un tad, uh, iepērk vēl arī uh, degvielu par lētāku cenu nekā citi. Es gribu teikt, ka ir jābūt harmonizētiem noteikumiem, mēs nedrīkstam cilvēkus apkrāpt, un ir dažas līdzsabiedrības, kas vēlas ieviest samaksu par uh, toaletes izmantošana lidmašīnā, nu tas ir vienkārši nelikumīgi. Ja komisija aizstāvēs šādas prakses piekopšanu, tad nevajadzētu brīnīties, ka pilsoņi novērsīsies no ES. Daudz vairāk ir likts uz spēles. Parūpējieties par godīgiem noteikumiem, kas ir jāievēro visiem. Nedrīkst pieļaut eh, to, ka pasažieri cieši un līdzsabiedrības vienkārši eh, iedzīvojas viņu naudā. Paldies un Fidances kundze uz pusotru minūti. Fidances kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ja mēs uh, runājam par rokas bagāžas noteikumiem, šie noteikumi līdz šim nav bijuši pietiekami veiksmīgi. Ir dažas līdzsabiedrības, uh, kas ievieš ļoti stingras normas un pasažieru tiesības tiek nepamatot ierobežotas, un cilvēki lidostā gandrīz vairs neko nevar iegādāties. Tādā veidā tiek ierobežotas pasažieru tiesības. Šais normas ir vienkārši agresīvas, un, protams, tas viss nāk nāk arī par ļaunu tirgotājiem, eh, kas piedāvā savas preces lidostā. Mēs uzskatām, ka uh, šīs normas ir jāharmonizē Eiropas līmenī, jāpadomā arī par tādu globālāku pieeju. Mums ir jāstrādājas ar IKO, lai parūpētos par augstāku harmonizācijas līmeni. Uh, it sevišķi daudz ir jāpievērš uzmanība rokas bagāžas svaram, jo tas atšķiras vairākās uh, dalību valstīs. Ir jābūt nepārprotamai politikai, ir jāvēršas pret patvaļu un ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu izmantošanu. Komisāra kungs, ir jābūt arī pietiekam daudz informācijai, bet ar to vien nav gana. Ir iespējams darīt vairāk. Es nevēlos tikai reaģēt uz jūsu atbildēm. Mums ir jāpadomā par labākiem risinājumiem. Paldies, Danēlis kungs, uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Ja mēs runājam par gaisa satiksmi, mēs uh, esam piedzīvojuši daudzas pārmaiņas. Ir aviolīnijas, kas piedāvā ļoti lētas biļetes, un, protams, tām nauda ir jānopelna kaut kur citur. Mums ir jāsaprot, uh, kāda ir šī pašreizējā situācija, kāda ir spēles noteikumi. Vienas uh, bagāžas norma, viens uh, bagāžas vienības norma arī ir tāda visai apstrīdēta. Tas arī nelabvēlīgi ietekmē uh, avio kompāniju konkurētspēju. Protams, tas ir radījis arī daudz apmulsumu pasažieru starpā, jo viņiem bieži vien ir grūti izsakot, kāds ir e, katras konkrētās līdzsabiedrības normas. Protams, jāsaprot, ka gaisa satiksme ir visai dārga Tādēļ eh, noteikumiem ir jābūt harmonizētiem un eh, ir jābūt augstākam caurskatāmības līmenim, bet ar vairāk informācijas vien nebūs gana. Paldies, Tālar kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka Trana komitejas priekšsēdētājs ir uzdevis šo jautājumu īstajā brīdī, un es sapratu, kādēļ viņš ir tik sarūktināts. Īstenībā ir trīs atsevišķi ziņojumi, kur tika runāts par pasažieru rokas bagāžu. Šie trīs ziņojumi tika pieņemti 2012. gadā. Es pats esmu pirmā ziņojuma autors. Tur tika runāts par esošo tiesību ievērošanu un ziņojumu pieņēma komitejā ar patiešām lielu balsu pārsvaru. Ja mēs runājam par rokas bagāžu, mēs vēlamies, lai komisija piedāvā tādus pasākumus, ar kuru palīdzību varētu harmonizēt komerciālo praksi, lai aizsargātu pasažierus pret pārāk tālējošiem ierobežojumiem un atļautu viņiem paņemt līdzi lidmašīnas salonā kaut nelielu rokas bagāžas vienību mēs ņemam vērā pilsoņu vēlmes. Ja es pareizi sapratu komisāru kungu, viņš vēlas to atstāt tirgus un iespējams tiesu ziņā. Man tas nešķiet pietiekami labi. Es gribu, lai komisija reaģē uz trim atsevišķiem ziņojumiem un sāk beidzot rīkoties. Paldies! Grazie, onorevole Ko. Paldies, Kozas kungs, uz pusotru minūtu. Kedves kollégák! Egy... Kozas kundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Es uh, Gribēju teikt, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un eh, pasažieri ar problēmām sastopas katru dienu. Eh, dažādas līdzsabiedrības eh, piedāvā atšķirīgu informāciju un atšķirs arī normas, un pasažieris, piemēram, bieži vien tikai lidostā uzzina, ka viņš ir paņēmis eh, līdzi pārāk daudz bagāžas, un tad viņam ir jāmaksā uh, augstas nodevas. Tādēļ nabaga pasažieri bieži vien nonāk nepatīkamā situācijā, uh, viņu tiesības tiek pārkāptas un domāju, ka nedrīkst kavēties ar risinājumu rašanu. Eiropas parlaments jau vairākas reizes ir pievērsis uzmanību tieši šai situācijai. Manuprāt, ir jābūt tādai kā uh, avio pasažieru tiesību hartai. Vairāki kolēģi runāja arī par mūziķiem uh, un par sieviešu rokas somiņām. Es vēlējos Uh, nedaudz pievērsties cilvēkiem ar uh, ierobežoto mobilitāti, invalīdiem, viņiem bieži vien ir jāņem līdz kaut kāds palīgierīces, uh, ļoti daudz zāļu, un jāsaka, ka uz viņiem nedrīkst attiecināt nekāds ierobežojums, jo mēs runājam par Eiropas pilsontiesībām. Paldies! Paldies! Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Desmit cilvēki ir pierakstījušies. Es došu iespēju iesaistīties pilnīgi visiem, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Pirmais runātājs. Tad egykézi podja. Paldies, ja mēs runājam par uh, līdzsabiedrībām, daudzas no tām atļauj pasažieriem ņemt līdzi tikai vienu rokas bagāžas vienību. Tas, protams, ierobežo pasažieru tiesības, nav harmonizētu vienotu tiesību tieši tādēļ Iegādājoties avio biļeti, eh, nepietiek vien eh, ar cenu salīdzināšanu, ir jāiepazīsts ar līdzsabiedrību noteikumiem. Tikai tad pasažieris būs pietiekami labi informēts. Eh, ir visai grūti salīdzināt katras līdzsabiedrības cenu politiku, un bieži vien arī lidostā pasažieriem nāks šķirties no visai krietnas naudas summas. Tas pārkāpj pasažieru tiesības. Protams, jāatgādina, ka tas rada lielas problēmas veikaliem, komersantiem, kas darbojas lidostas teritorijā. Eiropas komisija teica, ka nepieciešama harmonizēta likumdošana. Es domāju, ir pienācis pēdējais brīdis to darīt. Paldies! Mulțumesc, doamna președintă. Dom- Paldies, priekšsēdētāji komisārs kungs pasažieri, Eiropas Savienības pilsoņi, kas regulāri ceļo Eiropas Savienībā, ir ievērojuši, ka noteiktas uh, līdzsabiedrības realizē īpatnēju un, un individualizētu bagāžas pārvedājumu praksi ir noteikti izmēri definēti, mēs varam saprast drošības apsvērumus un mēs saprotam arī, ka līdmašīnā nav bezgalīgi daudz vietas, kur varētu izvietot bagāžu, bet Eiropas Savienībā ir arī citi likumi, kas neļauj likt nepamatots maksas vai arī regulēt kaut ko pārmērīgi stingri dažreiz cilvēkiem ir iespēja pārādāt 7 kg rokas bagāžas formā, un tas nav godīgi, ir jāsaskaņo šie noteikumi, jārespektē tiesības. Paldies, Leifrīd kungs. Grazie, signora prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisār. Es gribētu minēt divus piemērus, kurus piedzīvoju nesen. Uh, Es eh, nes, nesen devos uz Vitenbergu un notika tā, ka grupa tranzīta pasažieru ļoti vēli ieradās no kaut kurienes un eh, bija ārkārtīgi liels haoss ar bagāžu, bet izdevās eh, viņus visus tomēr pārcelt šo lidmašīnu. <clears throat> un arī ar bagāžu viss bija kārtībā. Kaut kad vēlāk es piedzīvoju līdzīgu situāciju, bet uh, eh, tur man netika atļauts ņemt līdz uh, vairāk par vienu bagāžu, rokas bagāžas vienību un nedrīkstēja pat pudeli, kas bija nopirkt lidostā ņemt līdzi, un tā nedrīkst notikt. Uh, Vai drīkst ņemt līdz vairāk vai mazāk par to, jo mēs nediskutējam, bet uh, mēs runājam par to, ka noteikumiem ir jābūt skaidriem, neatkarīgi no tā, kāda ir lidosta, kāda aviolīnija, ir jābūt vienādiem noteikumiem visā Eiropas Savienībā, un jums kā komisijai par to vajadzētu rūpēties. Paldies! Senalova. Senalovas kundze. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Paldies komisāra kungs, dāmas un kungi. Pēdējā laikā mēs redzam, ka šie noteikumi kļūst aizvien stingrāk. Līdzsaviedrības ievieš aizvien stingrāks noteikums, līdz ar to pasažieru dzīve, lidošana kļūst ļoti apgrūtināta. Šie noteikumi attiecas eh, uz daudzām lietām, bet īpaši arī uz rokas bagāžas pārvedājumiem. Uh, Un mm, pasažieris parasti uzzina par šiem īpašiem noteikumiem tikai īsi pirms kāpšanas iekšā lidmašīnā, un tas ir pārāk vēlu jau, un vienīgā izēja, kas atliek pasažieriem, ir samaksāt šo papildu maksu. Un šis nav vienīgais izmaksu veids, kas pēkšņi uzkrīt pasažieriem, tāpēc es gribētu, lai komisija uh, vairāk domā par cenu caurskatamību, lai nebūtu līdzsaviedrībām iespēja šī nu, prasīt visu, ko grib. Irigon kundze. Labrīt, komisāri. Dāmas un kungi. Šorīt no rīta mēs runājam par to, ka ir atsevišķas līdzsabiedrības, kas realizē diskriminējušu praksi attiecībā uz pasažieriem, e, cenšoties nodrošināt zemes biļešu cenas tirgu. Rezultātā ir daudz dažādas piemaksas, kas ir jāsadz pasažieriem, un tad mums ir situācija, kad ir noteikti ierobežojumi rokas bagāžas pārvedāšanai Un uh, ļoti bieži tas ir šķērslis, kuru ir ļoti grūti vai pat neiespējami pārvarēt, tāpēc ir nepies, nepieciešams regulējums, kur būtu lasām skaidra un saprotam informācija. Ir nepieciešams rīkoties tieši tagad Eiropas līmenī, lai būtu informācija, lai būtu caurskatamība. Uh, to pašu var teikt arī par uh, cenu uz biļetes, par biļetes cenu, par lidojumu cenu. Un arī vajadzētu skaidri pateikt, ko drīkst vest rokas bagāžā, ko drīkst nest iekšā lidmašīnā. Mums ir jārespektē pasažieru tiesības, bet ir arī efektivitāte uh, un nedrīkstētu pieļaut pasažieru tiesību uh, aizsardzību. Eiropas Savienība uztver to, ka Eiropas Savienībā patērētāja tiesības un caurskatāmība ir eh, ļoti būtisks lietas, bet īstenībā notiek pretēji. Mēs visi esam guvuši personīgi pieredzi saistībā ar to, ka aviolīnijas ļoti atšķiras un atšķirīgi definē to, kas ir bagāžas vienība un cik daudz var ņemt līdz lidmašīnā. Uh, īpaši radikāli un pat patvaļīgi rīkojas lētās aviolīnijas, piemēram, no Lionas eh, pasažieriem lika atstāt lidmašīnu tādā vardarbīgā veidā tikai tāpēc, ka uh, bija līdztekus rokas bagāžē arī plasmasas maisiņš, ko pasažieris bija nopircis lid, lidostā, un viena no bagāžas vienībām bija vienkārši jāatstāja. Tā nedrīkst notikt, ir vajadzīgi harmonizēt noteikumu. Eiropas Savienība pēdējā laikā ir zaudējusi iedzīvotāju uzticību, iedzīvotāju uzskatu, ka Eiropas Savienība ir birokrātiski, nevis patērētājiem draudzīgi. Mums te ir iespēja atgūt patērētāju uzticību, nepalaidiet to iespēju garām un nedodiet pasažieriem tās tiesības, kas viņiem pienāks. Paldies! Paldies! Benjan kungs. Thank you. Um, I was... Paldies! Es uh, apsveicu šo mutisko jautājumu jo mēs eh, tagad redzam ārkārtīgi īpatnēju situāciju, piekāpšanas izējas, ka ir cilvēki, kas nav saņēmuši pareizi informāciju vai arī nav zinājuši kaut ko, un tad sākās dažādi izskaidrošanās un neizpratne no abām pusēm. Mums ir nepieciešama konsekvence. Mēs redzam, ka daudzās lidostās palielinās arī komercdarbība un pārlieku lieli ierobežojumi šajā ziņā ir milzīga problēma. Es piekrītu komisāram, ka uh, ir nepieciešama zināma diferenciācija. Ja diferenciācija, tad ir, tas nāk par labu konkurencei. Man patīk noteikumi, bet tie nedrīkstētu būt bezjēdzīgi stingri. E, teiksim, minimālais augstākais limits. Es nedomāju, ka mēs varētu norunāt vienotu tādu limitu, jo e, ir dažādas vajadzības, lid, lidojumi īsā distancē ir, ir savādāk, ir lidmašīnas, lidaparāti e, tiek ir dažādi, teiksim, garais lidojums ir lielāka lidmašīna, bet mums ir jāizdomā kāds likums, kas būtu arī saprātams un sakarīgs. Honorevole Meisner kungs. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, wir haben. Meisner kundze, komisārs kungs, mums eh, Eiropas Savienībā uz, ir lozungs par brīvu personu un preču kustību, bet mums ir nepieciešama arī pamatnoteikuma attiecībā uz to, kas mums šobrīd pastāv. Tad es domāju, ka pasažieru tiesības netiek ievērotas, nav caurskatāmības un daļai ir arī pārtvaļa. Es varu pastāstīt daudzus piemērus. Šoreiz es, pa, pa, es lidoju ar uh, lētu avio kompāniju, man bija viena so, man bija čemodāns un soma, un man gandrīz vai neielaida lidmašīnā. Tur bija tāds stends, kur man vajadzēja ievietot savu bagāžas vienību, un tā aizpildīja tikai, mans abas somas aizpildīja tikai pusi no šī atvēlētā lieluma. Tā bija liela drāma, es apzināti tā rīkojos, jo gal galā es eh, darbojos transporta komitejā, varbūt citi pasažieri nevar, eh, viņiem nav tādas eh, iespējas kā man. Un es gribētu uzsvērt, ka mums šajā ziņā ir nepieciešams āprātīgi noteikumi. Paldies! Adenbach. Kalenbachs kundze. Priekšsēdētāja komisāra kungs, mēs šodien esam uzklausījuši dažādus piemērus, kas parāda vienkārši to, ka šeit ir nepieciešams skaidrs regulējums, bet šim regulējumam jābūt arī tādam, kas atbilst praksē, jo nav jēgas, ka ir ļoti daudz dažādu noteikumu, kas pieļauj to, ka slēps tiek ieviests atkal jaunas maksas, un līdz ar to nekas neuzlabojas. Man ir lūgums jums aprunāties ar cilvēkiem, kas eh, neveic tikai biznesa eh, brauciens, bet kas eh, brauc ekonomiskajā klasē, kas varbūt ceļo kopā ar bērniem, kam ir nepieciešama vairāk nekā viena bagāžas vienība, un kas nesēž pirmajās rindās un nepārvietojas tikai ar vienu rokas bagāžas vienību. Uh, Mums ir nepieciešama saprātīga noteikumi, un saprātīga noteikumi ir tikai tad, ja pirms es iekāpu lidmašīnā, man nav jāuzvelk bērniem piecas eh, jakas tikai tāpēc, lai nebūtu vēl viena bagāžas vienība, jo es no siltas zemes ceļoju uz augstu zemi vai otrādi. Šeit ir nepieciešama skaidra noteikumi, un šie noteikumi nedrīkst novest pie tā, ka tiek palielināts biļešu cenas. Paldies! Bilbao. Bilbao kundze. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu starpā ir diezgan liela vienota izpratne par šiem ierobežošiem noteikumiem, kas noteikti ietekmē pasažieru tiesības. Pasažieru tiesības mēs atzīstam kopienas eh, likuma kopumā, un mēs zinām, ka ir arī tirgotāja tiesības. Mums ir jāuzlabo šie noteikumi, lai nevarētu tos pielietot nejauši. Uh, bet eh, mēs esam tik bieži prasījuši šīs reformas eh, virzību parlamentā. Tas prasīs daudz laika, bet varbūt mēs varētu īstenot arī kādu citu pasākumu, un, piemēram, vienu, viens tāds būtu kontrols pastiprināšana. Un arī vajadzētu kontaktēties ar līdzsabiedrībām, informēt par praksi, komisāra kungs, vai nevajadzētu izvest īpašu kampaņu, lai pasažieri būtu pilnībā informēti par tām tiesību normām, kas ir pretrunā, ko pārkāp šī prakse, un vai nevajadzētu izvietot kaut kādu informāciju digitālā formā, lai pasažieriem būtu skaidri zināms, kas, uz ko jāvērš uzmanību kontroļu laika noteiktās lidostās, noteiktām līdzsabiedrībām. Man jautājums komisijai, vai jūs eh, būtu gatavi izvērst šādu kampaņu? Tikāo kundze. Paldies! Pēdējo desmit gadu laikā pasažieru apjomi reģionālās lidostās ir pieauguši par 84%, un Eiropas tīkls 90% apjomā sastāv tieši no reģionālām lidostām. Reģionāla lidostu loma ir palielinājusies pēdējo desmit gadu laikā. Eh, tāpēc mēs lūdzam, lai komisija sāk īstenot kaut kāds pasākums pret agresīvām līdzsabiedrībām, kas ievieš savus eh, noteikumus bagāžu pārdāšanas ziņā, un vai nevarētu izstrādāt kalendāru, kur būtu paredzēts harmonizēt šo jautājumu risināšanu. Ar Tas ir nepieciešams, lai pasažieri tiktu aizsargāti no pārmērīgi striktiem nosacījumiem, lai pasažieri varētu pārvedāt saprātīgi rokas bagāžas daudzumu vienas somas ierobežojums un citi ierobežojumi, ko uzliek um, dažas līdzsabiedrības, tas ir pretinā ar konkurences tiesībām, un tāpēc komisijai vajadzētu izskatīt maksas, ko liek maksāt uh, līdzsabiedrības, dažkārt tās nav proporcionāls, pretrunā godīgai politikai, e, kādai būtu jābūt Eiropā. Paldies. Līdz ar to mēs esam beiguši brīvo mikrofonu. Degukta kungam tagad vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Paldies par šo ļoti interesanto debati. Arī deputātu skaits, kas uzstājās, skaidri norāda, ka šis jautājums ir svarīgs, tāds jūtīgs Eh, tāpēc es gribētu pateikties pilnīgi visiem par interesi risināt šo jautājumu. Mēs esam gatavi turpināt strādāt pie politikām, eh, kas labāk aizsargās pasažierus, kā arī pie tādiem noteikumiem, kas labāk palīdzēs īstenot jau esošo likumdošanu, kā jau es teicu savos pirmajos vārdos sākumā. Drīz notiks pasažieru tiesību likumdošanas pārskats. Kalasa kungs to prezentēs 2013. gada pirmajā pusē, un tad, kad būs šis darbs pašiem tiesībām, tad varbūt būtu pareizi atkal atgriezties visas diskusijas, izrunāt visas šīs lietas, eh, par kurām jūs runājam šodien. Un um, vēl ir ļoti svarīgi nodrošināt lielāku caurskatamību, paredzamību jo dažkārt jūs varat nonākt diezgan grūtā situācijā. Un vēl gribētu teikt, ka eh, komisārs Kālas pats personiski ļoti gribēja piedalīties šajā diskusijā, bet pēdējā minūte eh, bija izmaiņas viņa darba kārtībā, un viņš nevarēja atbraukt personīgi. Eh, es noteikti nodošu visus jautājumus, ko uzdevāt šeit, un viņš labprāt atgriezīsies kādu citu reizi pie jums un diskutēs tālāk par pasažieru tiesībām. Komisārio, la diskusione e chiusa. Paldies komisāru kungam, un līdz ar to šīs debats ir beigušās. Nākamais darba kārtības punkts ir mutiskais jautājums komisijai par